uzstājusi uz dialogu Višegradas grupas ietvaros. Gribētu zināt, ko jūs uzskatāt par galveno raksturojumu Centrālajai Eiropai un kā runāt ar pārējo? Lopes Agilārkungs. Paldies, priekšsarētāji! Paldies, ka ieradāties šeit un iestājāties par sociālāku Eiropu. Vienlīdzīgām algām sociālo nodrošinājumu. Tas ir tas, kas ir nepieciešams. Un mēs novēlam visu veiksmi Marko Šefkovičam un aicinam arī noslēgt izmeklēšanu par Slovāku žurnālistu slepkavību. Jūs esat Višegrads grupas vadītāji. Kāda ir būtība, mērķi Jūs dzirdējāt šeit klātesošo sacīto, ka Višegradas grupas vēlme ir slēgta ar ārējās robežas, lai nepieļautu islamizāciju. Vai jūs apstiprināt to, jeb tomēr iestāsties pret šīm muļķībām? Vai jūs kaut ko teiksim, mēs no jums neko nedzirdējām? Vai tāds tiešām ir Višegradas grupas mērķis, premjeru Pelegrīnī kungs? Starbatīkums tālāk. Atbildē, premjerministra kungs, būs tu arī atbildē uz Emmanuel Macron sacīto. Viņš bieži, tāpat kā jūs, norādījāt, ka, nor, ka Eiropas Savienībā mums ir nepieciešams sociālais nodrošinājums un eh, saskaņot eh, minimāla alga. Un mēs zinām, ka labklājība ir e, saistīta ar sociālo sniegumu. Tā kā šie līmeņi ir ļoti atšķirīgi Eiropas Savienībā, nu nevar būt e, vienota minimālā alga vai vienota sociālais nodrošinājums Eiropas Savienībā. Līdz ar to ir iespējama tikai pārdalīšana, tas arī skaidri jāpasaka. Šeit es vēlētos citēt Makrona kungs sacīto. Bez eiro, kas stiprina visu Eiropu, e, mēs savādāk nevarētu stāvēt pretī krīzēm. Tas ir visnepareizākais, ko varēja pateikt. Eiro nepadarīja Eiropas Savienību stiprāku, bet sašķeļ to un vaina. Mēs Eiropas Savienībā esam visvājāk augošais reģions pasaulē. Vispārējais ir viltus ziņas. Zdehovskungs pane předsedající vážený pane premjer. Paldies, priekšsēdētāji, esat sveicināts, premjerministra kungs. Mana uzruna iedalāma divās daļās. Pirmā ir tā, ka es sagaidīju, ka jūs pateiksiet, kāda ir jūsu vīzija, kā Slovākijas eh, premjers, jūs vēlaties reformēt eh, Eiropu vai kopēju lauksensības politiku jūs varat ietekmēt to, kur nonāk lauksniecības līdzekļi. Un otra daļa. Vēlos dzirdēt jūsu atbildi. Kolēģi šeit eh, pieminēja cietušos no vardarbības Slovākijā. Es vēlos pieminēt Vado Ribaru, kurš bija lauksaimnieks. Mēs viņu satikām eh, netālu no Bratislavas, un policija sacīja, ka viņš esot izdarījis pašnāvību. Un tagad mēs uzzinām, ka Lodorī Bars ir ticis nogalināts. Vai jūs izmeklējat arī šādas lietas? Vai jūs noskaidrosiet eh, arī šādas lietas? Un ziņosiet Eiropas parlamentam. Paldies! Eh, ministro Pellegrini intende rispondere subito. Premjerministrs vēlas atbildēt uzreiz. Atvainojiet, eh, kungs, bet uz šādu jautājumu man ir jāatbild uzreiz. Es š, eh, Eiropas parlamentā nepieļaušu šādu eh, apvainošanu, tad, kad deputāts tādas melus pauž. Jūs pieminējat Ribarkungu un vēlaties radīt iespaidu, ka viņš it kā ir nogalināts kaut saistībā ar lauksaimniecības lietām. Varu jums pateikt, ko sacīja viņa dēls. Viņa paša dēls sacīja, ka Ribara kungu ļa, iz, piemānīja cilvēki. Tie, kas eh, eh, ļaunprātīgi izmantoja situāciju un eh, viņa dēls nevēlas, lai viņa tēva nāve tiktu ļaunprātīgi izmantot citos mērķos. Uh, politisku mērķu sasniegšanai, aptraipot vienu piemiņu. Viņa nāve ir izmeklēta. Neizplatiet baumas eh, par eh, Slovākiju un melus. Es to neatļaušu. Ne šeit, ne citur. Jums Čehijā arī ir problēmas, un es eh, melus par situāciju tur neizplatu. T tad mēs varam arī kārtīgi debatēt. Par lauksainicības fondēm. Par to es jau runāju. Es sacīju, ka jā, mums ir nepieciešams pārmaiņas, lai nodrošinātu, ka mēs nesubsidētu tos, kuriem zeme pieder uz papīra, bet kas realtāte neko nedara ar šo īpašumu. Un viņi saņem vairāk kā cilvēki, kas strādā un ne, nesaņem vairāk. Nord Stream 2. Jā. Yeah. Šeit daudz kas eh, tiek eh, sacīts, kā varam palīdzēt Ukrainai. Nu, šis ir lielisks piemērs, kā mēs varam nodarīt kaitējumu netīši. Slovākija ir veikusi pārmaiņas, un mēs piegādāsim Ukrainai eh, dabas gāzi jau šo ziemu, lai palīdzētu viņiem saistībā ar energoapgādes drošību. Bet šī ideja, ka mums ir jāparūpēs par Ukrainu, uh, Nu, Ukrainas biznesmeņi to labprāt popularizē šo ideju. Un eh, tas, ka tiek plānots apiet eh, Ukrainu eh, projektā, nu tas, nu, žēl, ka tā. kolēģi sacīja, ka jaunajām aģentūrām jāatrodas Eiropas Savienības jaunajās dalību valstīs, tajās, kur nav nevienas aģentūras, bet šīs aģentūras nonāca vecajās eh, dalību valstīs, kur jau ir daudz aģentūru. Mums nevajadzētu dalīt Eiropu vecajās, jaunajās dalību valstīs, bagātās, turīgajās, eh, bet to ir grūti darīt. Ko lai es saku iedzīvotājiem, kas dzīvo šai otrajā Eiropas Savienības daļā? Es eh, vienmēr eh, ļoti atklāti atvē, atbildu uz jūsu jautājumu. Tomašiņš kundze, tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Pelegrini kungs, paldies par to, ko sacījāt eh, diskusijās par Eiropas nākotni. Man prieks, ka Slovākija ir sasniegusi tik labus rezultātus, ceļš nav bijis viegls. Slovākija šobrīd visos aspektos ir daudz tālāk attīstījusies pēc neatkarības. Un jūs esat uzņēmušies atbildību par eh, savu eh, likteni un uzlabojuši dzīves kvalitāti. Tas, manuprāt, skaidri eh, arī nosaka Tagad jūs vēlaties norādīt, ka citiem gan ir jāatstāj uh, viņa likteņa um, ietekmēšanas spēcīgo rokā. Aiz solidaritātes fasādes tad mazas valstis kā Horvātija un Slovākija vairs ne, nebūs uh, spējīgas ietekmēt procesus. Un uh, Briselē pieņemta lēmuma nebūs Zagrebs vai e, citu gals, mazo galvaspilsētu interesēs. Zulika kungs. Ďakujem pekne. Pozdravujam. Paldies, priekšsēdētāji. Esat sveicināts, premjerkungs. Slovākijai bez šaubām ir daudz savu problēmu - mafija, korupcija. Lielākai daļai šo problēmu ir jāatrod risinājums nacionālajā līmenī Tas ir jādara valdībai, kas ir ievēlēta atvērtās, brīvās vēlēšanās ar aizklātu balsojumu. Vēlos aizstāvēt eh, sevi pret apvainojumiem, ka iejaucamies suverēnēs valsts lietās. Eh, tas nav godīgi, ka papadimulis kungs uh, māca Slovākijas e, republikai, e, kā tai jāīsteno migrācijas politikā. Mēs prasījām izmeklēt e, žurnālu slepkavību. Paldies Intveldes kundzei un Gresls kundzei par paveikto šajā jautājumā. Ja Eiropas Savienība vēlas mazināt šīs atšķirības starp vecajām un jaunajām dalību valstīm, tad paskatieties, kam ir jāievēro šie noteikumi. Eh, maksāsim vis, vienādu subsidijas visiem. Eh, pas, paskatīsimies, kurš pārkāps eh, Nord Stream 2 sankcijas, lai komisija tad soda visus vienādi. Paldies! Saka līdzkungs. Paldies, ka jūs iestājāties par minimālo algu vienotu komisijas priekšsēdētājs Junkers to vēlreiz uzsvēra šeit. Vācija SPD bija tā, kas eh, virzīja šo ideju. Sociāldemokrāti cīnās viņu pusē, tagad par šo pašu principu arī Eiropā. Tomēr konservatīvie virzas prom. Jaunā CDU priekšsēdētāja skaidri izteicās pret nacionālo minimālo algu principam. Mēs arī eh, izsakamies pret to. Vēlos uzsvērt, ka tiesiskums, brīva eh, eh, presē un vārda brīvība ir svarīgākie pamatprincipi. Jūs vadat Višagrads grupu šobrīd. Es aicinu jūs, kā austrumvācietis, attiec, attiecībā uz Ungāriju un Poliju arī skaidri to darīt zināmu. Mēs esam pārvarējuši kopīgi sociālismu un iestāsimies tagad par demokrātiju Eiropā, kurā kopā mēs esam stipri. Paldies, Škripek, kungs tālāk. Ďakujem, pán predsedajúci, za Paldies, priekšsēdētāji. Premjerministra kungs, paldies, ka iepazīstināt mūs ar savu vīziju par Slovākiju Eiropā. Es piekrītu jums, ka Slovākija vēlas būt atbildīgs partners Eiropas Savienībā. Es runāju par Eiropas integrāciju un eh, institūciju integrāciju, bet vai mēs vēlamies piedalīties visur, katrā Eiropas Savienības aktivitātē? Jūs pats norādījāt, ka mēs vēlamies būt uh, pašā centrā, bet vai mēs vēlamies vairāk Eiropas Savienību attiecībā uz sociālajiem pīlāriem vai Eiropas armiju? Es, kā Slovāku deputāts, uzskatu, ka ir ļoti svarīgi uh, runāt par nepieciešamību mazināt Eiropas Savienības intereses uh, jomās, kas ir pakļauts subsidiaritātei. Mūsu loma ir norādīt eh, uz jomām, kur Eiropas Savienība darbojas veiksmīgi, un uz tām, kur Slovākija pati varētu veiksmīgi tikt eh, galā. Mums ir jāatgriežas pie vērtībām, eh, kas bija Eiropas Savienības pamatā. Es zinu, ka Slovākija ir spēcīgs partneris un labs, labā Eiropas Savienības dalība valsts. Mums ir jāturpina strādāt pie tādas nākotnes, kas būs sekmīga un nodrošinās labklājību mūsu nākotnēm paudzēm. Ar to noslēdzam brīvā mikrofona procedūru un tagad dodu vāru Slovākijas Republikas premjerministram Pelegrini kungam īsi atbildēt uz pēdējiem jautājumiem. Ďakujem veľmi pekne. Paldies. Paldies, te Jānī kungs. Paldies arī Eiropas komisijas vicepriekšsēdētājiem. Paldies jums, deputāti, dāmas un kungi! Pirms savam noslēdzošajiem vārdiem vēlos atgriezties pie viena no jautājumiem, kas tika uzdots šeit. Tika vaicāts, kāda ir Slovākijas eh, loma, kāda ir Višegrads grupas loma vai visas Eiropas Savienības loma. Mūsu galvenā loma, mana loma, Tam visam ir jābūt vērstam uz vienu mērķi - lai cilvēki mūsu valstīs varētu dzīvot labu dzīvi. Tas ir mūsu viens visaptvarošais galvenais mērķis. Tas ir mūsu mandāts. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc mēs ceļamies no rīta un ejam gulēt vakarā. Mūsu cilvēkiem ir jādzīvo mierā un laimē. Tāpēc aicinu jūs respektēt lietas. Ja mēs runājam par kaut ko, paskatīsimies, vai ir izpildīts potenciāls, vai piepildīts tas. Un tad varam sākt runāt par citām lietām. Kā jūs varat mudināt, runāt cilvēks par kādiem pseido jautājumiem, ja cilvēkam nav darba? Vai cilvēks ir pensionārs, eh, kurš saņem pensiju zem nabadzības, eh, eh, iztiks, zem iztiks minimuma, respektīvi dzīvojot nabadzībā. Mēs nevaram risināt citas lietas, kamēr nebūsim izdarījuši savus mājas darbus, nodrošinājuši mieru un labklājību Eiropā, kamēr nebūs izdarīti šie uzdevumi. Man ir prieks, ka cilvēki manā reģionā dzīvo labāk nekā agrāk, ka man Eiropas daļa plaukst ekonomiski, sociāli un tā tālāk. Ar to es lepojos. Paldies par tiem vārdiem, kas tika izteikti mūsu atbalstam. Paldies tiem, kas eh, ar dažiem jautājumiem bija arī kritiski Slovākijas draugi. Kaut arī eh, vienā no gadījumiem tika pārkāptas civilizētas diskusijas normas. Noslēgumā sacīšu sekojošo. Eiropas Savienība Slovākijai arī turpmāk būs brīvības un labklājības pilārs. Mēs apzināmies savus trūkumus, savas problēmas, bet zinām arī, kāda trūkuma ir Eiropas Savienībā, bet mēs esam gatavi risināt šīs problēmas kopīgi, turpinot strādāt pie Eiropas projekta. Mēs saskaramies ar kopīgiem izaicinājumiem - ekonomiskiem, sociāliem, vides Šīs minētās jomas ir tās, kurās varam strādāt vienoti. Uzsveršu vēlreiz, ka tehnoloģiskā attīstība ir neticami svarīga. Mēs nedrīkstam atpalikt no laika, nedrīkstam atpalikt no citām pasaules daļām. Runājot par kohēziju, nejauksim priekšā politiku. Kāds vēlas to, cits nevēlas šito kohēzijas politikā. Atcerēsimies, ka kohēzijas politika radās no nepieciešamības izlīdzināt milzīgās nevienlīdzības starp valstīm un reģioniem. Kohēzija nedrīkst, kohēzijas politika nedrīkst būt kā azotē turēt strumpis eh, politiskās spēlītēs. Šobrīd debats par kohēzijas politikas nākotnei bremzē. Dāmas un kungi, kohēzijai ir jābūt svarīgam tematam, līdz panāksim vienlīdzību. Kamēr nebūsim atbrīvojušies no nevienlīdzībām, kohēzija būs aktuāla. Tad, kad šī problēma būs atrisināta, tad varam sākt diskutēt par to, vai kohēzijas politikai ir jāpastāv arī turpmāk Eiropas Savienībā. Un tagad noslēgumā aicināšu visus būt tuvāk mūsu pilsoņiem, pēc iespējas tuvākiem tiem cilvēkiem, kas pēc dažiem mēnešiem ies uz vēlēšanām, balsos par būtiskāko problēmu risinājumu. Varu jums apsolīt, kā savas valsts premjeras, ka darīšu visu, lai Slovākija būtu pozitīva balss, konstruktīva balss centrālajā Eiropā. Paldies! Tas bija gods un privilēģija pavadīt laiku šeit ar jums šodien. Paldies! Thank you very much! Paldies! Paldies premjerministra kungam! Tagad izsludinām pārtraukumu uh, uz dažām minūtēm, un tad sāksies balsošana. president! Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Mēs eh, sāksim balsošanu pēc 30 sekundēm. Colleagues, I now uh, start our voting session, so please take your seats. Lūdzu, kolēģi, sāksim balsošanu, ieņemiet vietas. Pirmais ziņojums. Order, Šķiet, būs jautājums par reglamentu, bet uh, tūlīt pārbaudīšu. Mrs. Pičerno. Pičers kundze. Eh, pirms mēs sāksim balsošanu, es eh, vēlējos vērst parlamentu uzmanību uz to, ka ir um, nodarīts pāri Sāharo balvas ieguvējiem. Te ir runa par ilgiem gadiem cietumā, par miesas sodiem Uh, proti runa par Irānu, par aicinājumu atcelt nāves sodu Irānā. Es uzskatu, ka parlaments, ņemot vērā to, ka priekšādātājs pārstāv parlamentu, jums vajadzētu paust absolūtu nosodījumu par šo apkaunojošo spriedumu, kas šodien ir piešķirts Irānā. Mums vajadzētu nekavējoties aicināt atbrīvot Natrīnu Tudiju. Mēs uzskatām, ka tas ir absolūti um, neticami, ka Irāna vēlreiz pierāda to, ka tā absolūti neiestājas par sieviešu tiesībām. Tas nav pieļaujams. Paldies, kundze, mēs ņemam vērā jūs komentārus, nodosim tos parlamenta prezidentam. Tagad pievērsīsimies balsošanas uh, sarakstam. Pieprasījums atcelt Monikas Holmēras imunitāti. Žanmarī Kavada ziņojums par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais ziņojums. Es atvainojos, vai jūs vēlējāties izteikties, lūdzu? Merci, Madame le Président. Paldies, priekšādātāji, kodāmie kolēģi. Mums nevajadzētu atcelt imunitāti, ja nav nodarīts nekāds noziedzīgs nodarījums, un Žāns Marija Lepens vienmēr ir iestājies par savu kolēģu aizstāvību. Viņš šeit ir runa patiešām par politisku vajāšanu. Ja vienīgais iemesls ir sava ideoloģija, un jūs balsojat jau desmito reizi par Žānu Mariju Lepena imunitāti, tad tas nozīmē, ka jūs uzskatāt, ka ir absolūti normāli, ka jūs iestājaties par to, ka parlaments atņem tiesības, kas iepriekš ir piešķirtas. Deputāts kundze, mēs eh, turpināsim ar balsojumu. Tagad nav paredzētas debates. Kolēģi. Kolēģi, mēs tagad balsosim par pieprasījumu atcelt Žanmarī Lepena imunitāti. Es atvainojos, vai vēl kāds vēlas izteikties? Kolēģi, vai vēl kāds vēlas runāt? Kavadas kungs? Kavadas kungs, lūdzu jums vārds. Es izteikšos pavisam īsi. Lielas paldies priekšādātājs kundze. Tad, kad mēs runājam par kaut ko, mums ir jārunā precīzi. Mums nevajadzētu šeit izteikt vispārnājumus, kam nav nekādas jēgas. Homēras kundze pati ir lūgus, lai atceļ viņas imunitāti. Šeit bija runa par nelielu ceļu satiksmes negadījumu, un es tāpēc uzskatu, nevajadzētu šeit jaukt kopā vairākas lietas. Liels paldies par šo skaidrojumu. Tagad balsosim par pieprasījumu atcelt Žanmērī Lepena imunitāti. To ir sagatavojis Krista Gonas kungs. Par, pret, atturas, pieņemts. Vēl viens ziņojums. Atkal pieprasījums atcelt Dominika Bilda imunitāti par, pret, atturas, pieņemts. It, madam, ah, before we move to... Pirms eh, mēs eh, pievērsīsimies nākamajam balsojumam, Tomasičs kundzei bija kas sakāms. Paldies, priekšādātāji! Šajā asamblējā mēs katru rītu, katru dienu dzirdām um, izklāstus par lieliem plāniem, par eh, mūsu kopējo politiku, par to, ka ir vajadzīgs liels budžets mūsu ambiciozajām programmām un tā tālāk. Šeit runa par lielām idejām, bet praksē, ko tad tas īsti nozīmē? Nākamajā sasaukumā būs horvātu deputāti, un tomēr, neskatoties uz to, horvātu valodu nevarēs pilnībā izmantot uh, šajā institūcijā. 159. pāns reglamentā ļauj um, nodrošināt to, lai īru, maltiešu un horvātu valodas varētu tikt uh, pilnībā izmantotas. Uh, Mums līdz nākamajam sasaukumam, diemžēl, ne, neizdosies nodrošināt tulkošanas dienestus pilnā apmērā. Cik daudz gadsimtu ir vajadzīgs, lai šie pakāpojumi varētu tikt izmantoti? Atšķirībā no īrijas un maltas, Horvātijā ir tikai viena oficiālā valoda, un neskatoties uz to, Horvāti vēl ir viena ir otrā šķiras pilsoņa Eiropas Savienībā. Kolēģi, mums ir patiešām jānodrošina daudzveidzība parlamentā. Thank you. Lielas paldies eh, par jūsu komentāru. Es eh, domāju, ka šis jautājums ir patiešām ļoti strīdīgs. Tagad balsosim par parlamenta reglamentu 159. panta piemērošanas pagarināšanu līdz parlamenta 9. sasaukuma beigām par, pret, atturas. Es vēlētos pārbaudīt šo balsojumu. Lūdzu, sāksim elektronisko balsojumu. Beidzam balsot. Un, kolēģi, šīs punkts ir pieņemts. Tagad pāriesim pie Šmitas ziņojuma. Par reglamentu. Kobērna kungs, tūlīt došu jums vārdu. Kobērna kungs. Paldies, priekšādātāji. Varbūt ja ir iespējams visu pārbaudīt ar satelītiem attiecībās kravas pārvadījumiem, kāpēc to nevar izdarīt Ziemeļīrijā? Mums nebūs vajadzīga robeža īrijā, ja mēs to visu varēsim pārbaudīt ar satelītiem. Ja tas darbojas visur pasaulē, kāpēc tas nedarbojas Ziemeļīrijā? Kolēģi, lūdzu, klusumu. Kobēna kungs, es tiešām nevarēšu jums izskaidrot, kāpēc tas tā ir, jo pašlaik mums rīta balsojums, bet es uzklausīju jūsu komentāru. Kolēģi, lūdzu, ļaujiet eh, cilvēkiem izteikties, bet eh, tagad viņi vairs nerunā, mēs varam turpināt balsojumu. Balsojums par Šmitas ziņojumu elektroniska kravu pārvadojuma informācija. Vienots balsojums elektroniski. Beidzam balsot. A... Pieņemts. Parlaments ir pabeidzis pirmo lasījumu. Tagad Hautalas ziņojums. Eiropas Savienības un Vietnamas brīvprātīgu partnertiecību nolīgums par mežtiesību aktu ieviešanu. Pēc no balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrs ziņojums, Hautelas ziņojums, Eiropas Savienības un Vietnamas nolīgums, šoreiz rezolūcija. Pāršanā balsojam sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par protokolu, ar ko groza Eiropas padomas konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi. Nagī ziņojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Kaufmanas ziņojums - dalībvalsts pilnvarošana kļūt par pusēm Eiropas padomas konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakāpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ziņojums - ASIS. Ziņojums protokols, ar ko groza EK un Ķīnas nolīgumu par jūras transportu, Horvātijas pievienošanās ES. Pēc no balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Manesku ziņojums. Eiropas Savienības un Ēģiptes nolīgums par Horvātijas pienu vienošanos personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrs manesku ziņojums - Eiropas Savienības un Turkmenistānas partnerības un sadarbības nolīgums. Starposma ziņojums - personāla balsojums - sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Škripeka ziņojums īstenošanas lēmums par to, lai apvienotā karalsta sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Daltona ziņojums informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiedarīgajiem un Eiropas sodāmības reģistru informācijas sistēmu. 35. grozījums. Sākam balsot, pēc nobalsojums un beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to parlaments ir beidzis pirmo lasījumu. Otrais Daltona ziņojums. Es atvainojos, Lopes Agilēra kungam ir kas sakāms. Mēs šeit balsojam par ziņojumiem, kas attiecas uz uh, Eiropiešu drošību. Un uh, šajā um, Strasbūras sesijā, protams, ir paredzēts arī ziņojums par um, iekšējo drošības fondu. Es uzskatu, ka šeit mums ir iespēja atgādināt, ka vakar bija 15. Uh, gada diena um, teroraktām, kur bija visa lielākais upuru skaits Eiropas Savienībā. Proti vēlos atgādināt par 2004. gadā teroraktu Madridē. Mums vajadzētu paust solidaritāti cietušajiem, un mums vajadzētu būt apņēmības pilniem cīnīties pret jebkādiem terorisma veidiem. Paldies! Mēs, protams, atbalstām jūsu teikto. Un tagad balsosim par centralizētas sistēmas izveidi dalībvalstu identificēšanai. Es vēlējos sākt balsojumu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Es eh, vēlējos saskaņā ar 59. panta 3. punktu reglamentā aicināt vispirms balsot par grozījumiem, un tāpat arī es gribētu uh, organizēt personālu balsojumu par šo lēmumu. Paldies, tagad Daltona kungs. Paldies, priekšādātā, pavisam īsi. Mēs eh, vedām sarunas eh, par šo jautājumu gadiem ilgi. Mums ir panākta vienošanās, parlaments ir daudz ko ieguvis. Ja jebkurš grozījums tiks pieņemts, šī vienošanās izgāzīsies. Es vēršos pret goja priekšlikumu un iesaku balsot uzreiz par vienošanos. Paldies. Eh, tagad balsosim par De Jonga lūgumu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Līdz ar to mēs balsosim par 104. grozījumu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Kolēģi, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Un mūsu nākamais ziņojums ir Šoidrovas ziņojums par Eiropas solidaritātes korpusu programmu. Šeit ir vairāki komitejas grozējumi par pret atturas pieņemti. 197. grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pāriesim pie 172. grozījuma par pret atturas noraidīts. 53. grozījums par pret atturas pieņemts. 57. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Es atvainojos, tagad pāriesim pie 199. grozījuma par, pret, atturas noraidīts. 174. 191. D grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Norādīti. 200. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 59. grozījums par, 59. par, pret, atturas, pieņemts. 175. D grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 60. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 201. grozījums par, pret, pret, atturas, norādīts. 63. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 208. par, pret, atturas, noraidīts. 177D par, pret, atturas, noraidīts. 69. par, pret, atturas, pieņemts. 178. par, pret, atturas, noraidīts. 209. pār, pret, atturas, noraidīts. 178. pār, 179. pār, pret, atturas, noraidīts. 180D pār, pret, atturas, noraidīts. 84. pār, pret, atturas, pieņemts. 181D pār, pret, atturas noraidīts. 190, es atvainojos, 87. un 91. 87, 91 par, pret, atturas, pieņemts. 210. par, pret, atturas, noraidīts. 113. par, pret, atturas, pieņemts. 182. par, pret, atturas, noraidīts. 211. par, pret, atturas, noraidīts. 212. par, pret, atturas, noraidīts. 202. ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 118. par, pret, atturas, pieņemts. 213. par, pret, atturas, noraidīts. 184. par, pret, atturas, noraidīts. 203. ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 185. ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 188. par, pret, atturas, noraidīts. 187. par, pret, atturas, noraidīts. 160. par, pret, atturas, noraidīts. 161. par, pret, atturas, noraidīts. 188. par, pret, atturas, noraidīts. 162. par, pret, atturas, noraidīts. 11. par pret atturas pieņemts. 163. par pret atturas noraidīts. 204. par pret atturas noraidīts. 164. par pret atturas noraidīts. 165. atkrīt, tāpēc, ka iepriekš nobalsojām. 100 93. pār, pret, atturas, noraidīts. 16. pār, pret, atturas, pieņemts. 168. pār, pret, atturas, noraidīts. 205. pār, pret, atturas, noraidīts. 167. d par, pret, atturas, noraidīts. 18. par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 20. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 195. par, pret, atturas, noraidīts. 24. par, pret, atturas, pieņemts. 168. par, pret, atturas, noraidīts. 206. par, pret, atturas, noraidīts. 169. par, pret, atturas, noraidīts noraidīts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 207. Eh, par, pret, atturas, noraidīts. Tagad apsvērumi. 170D, 190D. Ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 48. par pret atturas pieņemts. 171. par pret atturas noraidīts. Un tagad balsosim par komisijas priekšlikumu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Parlaments ir pabeidzis pirmo lasījumu. Nākamais ziņojums - Nībleris ziņojums Eiropas Savienības kiberdrošības akts. Balsosim par 258. grozījumu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Parlaments ir pabeidzis pirmo lasījumu. Tagad De Castro ziņojums netaisnīga tirdzniecības prakse starp uzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē. 142. grozījums ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 143. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 144. par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to parlaments ir pabeidzis pirmo lasījumu un došu vārdu mūsu referentam Dekastro kungam. Paldies! Ha, eccomi. Grazie, Presidente. Grazie da... Lielas paldies, eh, priekšēdētāji. Lielas paldies arī visiem kolēģiem, kas eh, sadarbojās eh, strādājot pie šī ziņojuma. Mēs ļoti daudz balsojām par šo direktīvu. Ja mēs nebūtu tik labi sadarbojušies, mēs nebūtu panākuši tik labus rezultātus. Iepriekš šķīta, ka tas nav iespējams. Ir pagājuši tikai 11 mēneši kopš priekšlikuma iesniegšanas, un šodien mēs varam teikt, ka mēs esam snieguši atbildi lauksaimniekiem, pārtikas ražotājiem un arī patērētājiem Eiropā. Šis parlaments ir paveicis eh, tādu kā brīnumu, bet eh, tas ir tikai pirmais solis. Mums tagad ir jāpārskata rezultāti un jānodrošina, lai tie tiktu pareizi piemēroti Eiropas Savienībā. Tā ir Eiropa, kādu mēs vēlamies redzēt. Tā ir Eiropa, kas aizsargā vājākos uzņēmumus un aizsargā savus patērētājus. Tā nodrošina labus standārtus un ilgspējīgus ražošanas procesus. Es ceru, ka mums izdosies turpināt tādu pašu pieju arī nākotnē, un visi būs arī tikpat uh, gatavi ieguldīt darbu. We... Lielas paldies! Tagad pāriesim pie Šopflina ziņojuma Eiropas pilsoņu iniciatīva. Spinelli vēlējās izteikties. Yeah, okay. Thank you, President. Paldies, priekšādātāji. Es eh, savas grupas eh, vārdā vēlētos iesniegt eh, lūgumu balsot par grozījumiem saskaņā ar 59. pantu reglamentā. Un es vēlētos, lai balsojums notiktu ar personālu balsojumu. Uzskatu, ka šajā tekstā ir vairāki trūkumi, un tos ir atzīmējušas dažādas nevalstiskās organizācijas. Mūsu grupa ir iesniegusi grozījumus, lai to uzlabotu. Šie grozījumi runā par nozīmīgiem jautājumiem, jo īpaši mēs vēlamies sagatavot, saglabāt tiešsaistes datu vākšanas sistēmu. Mēs vēlamies, lai komisija veiktu reālu likumdošanas izvērtēšanas darbu saskaņā ar līgumiem un uh, Tāpat arī mēs vēlamies, lai pilsoņu iniciatīvas varētu attiekties uz priekšlikumiem, kas tiek apspriesti. Labi, mēs balsosim par šo priekšlikumu ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis priekšlikums ir noraidīts, tāpēc 61. grozījums ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. Tas nozīmē, ka parlaments ir pabeidzis savu pirmo lasījumu. Nākamais ziņojums - kultūras priekšmetu imports. Moska un Daltons. Daltona kungs, šķiet jūs vēlējāties ko teikt? Nē? Tad esmu neprezinformēta. Balsosim par 97. grozījumu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Eiropas parlaments ir pabeidzis savu pirmo lasījumu. Pāriesim pie Breso un Vīlanda ziņojuma. Personas datu aizsardzība Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā. Lebertona kungs vēlējās runāt. Paldies, priekšādātāji! Saskaņā ar 59. pānta 3. punktu reglamentā es vēlētos, lai mēs balsotu par grozījumiem, un es gribētu, lai par šo priekšlikumu mēs balsotu ar personālu balsojumu. Paldies, balsosim par Lebretona priekšlikumu. Ar? Šķiet, ka nav pieteikts lūgums par personālu balsojumu laikā, tāpēc balsosim paceļot roku par, pret atturas noraidīts. Līdz ar to tagad balsosim par grozījumu. Rezultāts bija ļoti skaidrs. Pāriesim pie sestā grozījuma. Lūdzu, beidziet kliegt. Labi, pārbaudīsim. Mēs zinām rezultātu, bet būsim godīgi. Sākam balsot par Lebretona priekšlikumu. Beidzam balsot. Es nedomāju, ka rezultāti atšķirsies. Noraidīts. I I glasses, eyes... Es zinu, ka man ir brilles, bet uh, man acis nu dienu tik slikti nerāda. Sestais grozījums. Eh, sākam balsot ar pēc nobalsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Eiropas parlaments ir pabeidzis savu pirmo lasījumu. Tagad pāriesim pie drošības apdraudējumiem saistībā ar arvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni Eiropas Savienībā un iespējamo rīcību Eiropas Savienības līmenī to mazināšanai. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Rezolūcija kopā par, pret, atturas, pieņemts. Tagad pāriesim pie Kalnietes ziņojuma stāvoklis Eiropas Savienības un Krievijas politiskajās attiecībās. Otrais grozījums ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Septītais punkts trīs daļās. Pirmā daļa ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemta. Otrā daļa ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. Trešā daļa ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Devītais punkts sākotnējais teksts ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9, 19. punkts ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums vai pirmā daļa par, pret, atturas. Es vēlos pārbaudīt. Pārbaudām pirmo daļu, pirmajā grozījumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tāpēc otrā daļa atkrīt, un pārējiem tagad pie 30. punkta trīs daļās. Pirmā daļa ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta. Tagad trešā daļa ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot.